Employment Committee proceeds with point number six. Godātā, komit, godātā nodarbinātības komitē mēs turpinam izskatīt sesto darba kārtības punktu. Tā ir grozījuma izdarīšana deleģētajā regulā par Eiropas sociālā fonda papildināšanu. Tas ir mūsu komitejai ļoti svarīgs jautājums, un es ceru, ka um, no komisijas pārstāvjiem kāds vēl ir klāt, jo mēs esam pamatīgi iekavējuši mūsu darba kārtību. Sukovs kundze no DJ Emplo, paldies, ka jūs tiešām esat eh, palikusi tik ilgi. Paldies! Tā tad viedokļa apmaiņa. Vai esat gatava mūs iepazīstināt, lūdzu, Sukovs kundze? Piemačs. Paldies! Esmu šodien ieradusies, lai jūs iepazīstinātu ar pirmo grozījumu deleģētajā regulā, kas tika pieņemta pagājušajā eh, gadā, 9. jūlijā. Un saskaņā ar ESF regulu Komisijai ar deleģēto aktu ir iespēja noteikt eh, konkrētu summu vai vispār izmaksas, ar kurām tiek eh, vienība izmaksu standarta schēma un vienreizējo maksājumu definīcijas saistībā ar izdevumiem, ko komisija atmaksā dalību valstīm. Kā jau es teicu, regula tika pieņemta pagājušā gada jūlijā. Tā stājās spērkā 2015. gada 18. decembrī pēc tam, kad parlaments un padome savus iebildumus nebija izteikuši. EF regulas, sociālā fonda regulas 49. punkts runā par vienkāršoto maksājumu opcijas izmantošanu, jo deleģētie akti paredz lielāku juridisko skaidrību. Un tas arī e, samazina auditu iespējas e, nepareizi vai savādāk tulkot šos noteikumus. Un tas arī ļauj rezultātus vairāk koncentrēt tādajādi labāk e, nodrošinot kon kontroli. Uh, un vienreizējie maksājumi un vienību izmaksu standartizētā schēma ļauj mums izveidot eh, tādu piedāvājumu, kas eh, šai standartizētajai schēmai nodrošinās eh, maksājumu pieprasījumu izskatīšanu, ko dalību valstis iesūta komisijai. Bet uh, tās neparāda skaidri, kur vēl dalībvalsts ir iesniegusi šo prasību. Tas savukārt eh, ļauj dalību valstīm piemērot savu aprēķināšanas sistēmu, un eh, šī deleģētā regula pieļauj iepriekšēju vienošanos ar dalību valstīm, kas ir paredzēts šajā deleģētajā regulā, lai automātiski gadu gaitā bez eksposte um, novērtēšanas un piemērojumiem šos maksājumus veikt. Un 49. Eh, punktā runa iet par, šādu deleģēt, par šādas deleģētības iespēju. Deleģētā regula, kuru pieņēma pagājušajā gadā, šobrīd eh, izmaina regulas pamattekstu, jo ir paredzētas jaunas definīcijas par vienību, izmaksām, vienreizējiem maksājumiem, un, kā jau teicu, arī par to vienošanās tika panākta pagājušajā gadā. Šīs deleģētās regulas pielikumi ir nedaudz pamainīti, jo komisija sadarbībā ar dalību valstīm vēlas izveidot šādas vienkāršoto maksājumu schēmas jo tās ļautu vienoties par gala variantu vēlāk. Šobrīd pēc eh, Zviedrijas priekšlikuma mēs esam sagatavojuši pielikumu, kurā runiet par vienu operacionālo programmu Zviedri, eh, Beļģijai un arī Čehijai. Kā jau es teicu, eh, pamat panti mainīgi, ne, mainīti netiek ar šo grozījumu regulā. Ar Beļģiju un Čehiju esam strādājuši daudz, lai sagatavotu šo pielikuma tekstu. Šobrīd Vācija, Malta, Itālija, Slovākija un Nīderlande arī strādājam pie deleģētā akta nākotnē, un darbs pie šī deleģētā akta turpināsies šogad, visa gada garumā, un visticamākais, ka eh, rudenī mēs sagatavosim jaunu deleģēto regulu. Tagad eh, mazliet par šā grozījuma pielikuma saturu. Par Čehiju mums ir piecas eh, vienību izmaksas un tās ir domātas, lai uzlabotu bērnu dārzu pakalpojumus. Tā ir viena no prioritātēm, vēlētos piebilst, kas uh, ir domāta nodarbinātības palielināšanai, un šīs darbības ir saistītas ar jaunu izveidoto bērnu dārzu un jau esošo bērnu dārzu darba vietu, rad, jaunu darba vietu radīšanu šajās vietās. Un runa iet par 160 miljoniem Čehijas kronu. Tas ir daudz sarunu rezultātā starp Čehiju un eh, komisiju mēs eh, mēģinam izprast, kā šie aprēķini tiek veidoti, un atbilde ir, tie ir veidoti balstoties uz vēsturiskiem novērojumiem, uz tirgus aprēķiniem un līdzīgi. Sīkāk varbūt detaļās eh, nepakavēšos, jo šie vienreize, šie vienību izmaksu standarti ir dažādi, un, ja vēlaties, varat ar tiem iepazīties. Mēs vēlamies izveidot jaunu standārtu, tam atkal ir nepieciešams 1,6 miljoni. Un, protams, esam um, gatavi atbalstīt nabadzīgos bērnus 6 mēnešus, un tas atkal ir 1,6 miljoni Čehijas kronu. Un uh, visaptvarošais mērķis kam arī ir paredzēta 1,8 miljoni, ir nodrošināt eh, labāku bērnu aizsardzību. Beļģijai šī situācija ir saistīta ar diviem, divām vienību izmaksām. Uh, Un eh, tas savukārt ir saistīts ar eh, profesionālo apmācību un eh, akadēmisku apmācību, kas pēc tam noved pie darba saņemšanas. Aprēķini balstās uz vēsturiskiem priekšnoteikumiem, un abas šīs vienība izmaksas attiecās tikai uz Flandrijas programmu. Un mēs vienību izmaksu veiksim tikai tad, ja rezultāts būs pozitīvs, tātad, ja persona, kur ir izgājusi apmācību trīs mēnešus, pē, vis, trīs mēnešu laikā pēc apmācības pabeigšanas, būs darbā. Tā tad individuāla apmācība, ko tas nozīmē? Ka persona, kura ir griezusies darba biržā, saņem apmācību, saņem profesionālu apmācību, kuras rezultātā tiek noslēgts darba līgums, un tam ir paredzēti 149 tūkstoši eiro. Un, eh, ja apmācību organizē publiski iestādi, tad process ir garāks. Vispirms ir uh, kandidātu profilu izvērtēšana, kādas prasmes cilvēki vēlētos iegūt, kā, kāda apmācība tam ir nepieciešama apmācības nodrošināšana un pēc tam arī darba meklēšana un darba atrašana. Un tas ir 8866 eiro uz cilvēku. Un Flandrija domā, ka tam būs paredzēti vairāki miljoni šīm mērķim. Vai jums ir kādi jautājumi? Thank you. Paldies par šo informāciju. Un dodu vārdu Moran Šačie kundzei. Liels paldies priekšsēdētājs kundze. Pateicos arī komisijai. Uh, godātai Adriānai, kura ļoti uh, skaidri prezentēja grozījumus, uh, kas ir paredzēti deleģētajā regulā par sociālo dialogu. Tātad šeit ir runa gan par vienkāršošanu, gan arī par uh, iegūto rezultātu nostiprināšanu. Uh, Un tāpat laikā mēs uh, pēc būtības nepārskatām uh, šo regulu par uh, sociālo fondu, bet vienkārši ceļām tās efektivitāti. Un tas ir apsveicami, ka mēs aiz, aizstāvām, pagarinām tā darbības laiku šo un atbalstām Eiropas sociālo fondu. Un, protams, labi, ka jūs prezentējāt šīs izmaiņas attiecībā uz uh, Čehijas republiku Čehu kronās, bet nu vajadzētu tomēr uh, pārēķināt arī eiro, jo mums ir grūti iedomāties uh, par kādu līdzekļu apjomu šeit ir uh, runa un būtu ļoti labi, ja komisija varētu uzklausīt mūsu lūgumu. Paldies komisijai, paldies priekšsēdētājiem. Paldies. Lūdzu. Es vēlētos uh, lielā mērā piekrist uh, Marāna Šarķiekundzei. Tiešām būtu labi, ja mums te viss tiktu aprēķināts eiro. Šīs 56 čehu kronas būtībā ir tik 2 eiro. Uh, būtu labāk, ja šie skaitļi būtu eiro izteikti, mums būtu labāk, vieglāk to saprast. Varbūt šī prezentācija ir pieejama arī ar eiro summām, un varbūt mēs to varētu saņemt, jo šī informācija ļoti liederīga, un es vēlētos ar uh, to sīkāk iepazīties. Paldies, komisija! Vai varam saņemt šo so informāciju eiro izteiksmē? un arī informāciju par uh, citām Eiropas valstīm. Komisija, jā, man nav precīzas uh, formulas. Es zinu, ka 56 kronus ir aptuveni 2 eiro, bet nu, šāda vienošanās ir ar dalību valstīm panākta par deleģētiem aktiem mēs varam a, uh, nosūtīt jums a, uh, Uh, šos aprēķinus eiro, bet deleģētie akti vienmēr ir izteikti attiecīgās dalība valsts valūtā, bet mēs varam jums nosūtīt ar vien, sarakstu vienības izdevumiem un cik tas viss ir eiro. Un, ja ir uh, tātad dalība valsts, kurās uh, valūta nav eiro, tad mēs tos pārēķināsim eiro bet doma ir tāda, ka ir viss tiek vienkāršots, iztērēt mazāk laiku pārbaudēm, kļūdu labošanai un šīs uh, izpildu iestādes uh, organizē šo darbu un saņem maksu, ka darbs ir paveikts. Tāda ir pamat doma. Mums ar piecām dalību valstīm vēl turpinās sarunas un ceram, ka pievienosies tuvākā nākotnē arī citas dalību valstis priekšsēdētāji. Jā, mums patīk vienkāršošana, bet ja mēs varētu saņemt šos skaitļus eiro izteiksmē, tad mēs apzinātos vieglāk par kādām summām ir runa. Paldies par uh, šo informāciju, tā bija ļoti liederīga un mēs arī vēlamies, lai e, šie fonda līdzekļi tiktu izmantot pēc iespējas labāk. 28. aprīlis ir iebildumu izteikšanas termiņš. Un parlamentam ir. Uh, laiks līdz 18. maijam, lai paust iebildums, ja tādi ir. Paldies, pārējām pie nākamā punkta. Tas ir Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonds. Un dodu vārdu Harkins kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šīs ziņojums uh, izvērtē sākotnējo IGF regulu, dažādās reformas un neseno reformu, kas tika veikta 2014. gadā. Es iepazinos ar dažādiem dokumentiem, revīzijas palātas ziņojumu, dažādas komisijas uh, ziņojumus par IGF uh, ekspostu vērtējumu, un jūs būsiet pamanījuši, ka šodien Eiropas parlamentā pētniecības dienests arī mums ir nosūtījis uh, šo savu ziņojumu, un, uh, nu, dokuments ir izcils, tā kā, ja jūs interesē detaļas, tad tas ļoti labi papildina komisijas ekspostu vērtējumu. Un savā ziņojuma projektā ieskicēju galvenās pārmaiņas, šos intervences kritērijus, kas bija sākumā tūkstoši, tagad ir 500 saīsināts uh, izmaksas termiņš no 24 uz 12 mēnešiem, uh, līdzfinansējuma līmenis uh, tagad atkal ir 60%, bija 50%. Uh, procenti, tāpat ir um, summas diezgan ievērojamas. Un uh, Eh, tāpat ir runāts par to, ka paredzēta darbinieku atlaišana pēc dalību valsts pieteikuma arī šie strādnieki var eh, piekļūt finansējumam. Es neiedziļināšos detaļās, mani vairāk interesē kolēģu teiktais, kolēģu komentāri. Tikai gribu izcelt uh, atsevišķas idejas, kas varbūt nav saistīts ar katru šā ziņojuma detaļu. Es Do, tātad IGF pašreizējā formā nevar uh, vienkārši kompensēt visas tās darba vietas, kas ir zudušas tirzniecības nolīguma rezultātā, kā to uzskata komisāre Malmstrēma. Tātad, eh, ņemot vērā, ka budžets ir samazināts par divām trešdaļām, bet patiesībā mums vajadzētu divreiz lielāku finansējumu, jo problēmas ir daudzos reģionos. Tātad no šā viedokļa vien tas nav atbilstošais instruments. Nevar jau teikt, ka to nevar mainīt, bet pašreizējā situācijā tā tas ir. Tātad par parlamenta sagatavoto uh, pētījumu, tur ir parādīts, ka komisija dažkārt ir izmantojusi dažkārt vairāk kā 100%, 108, 110%, protams. Uh, sasniegšanas līmenis, nu, nevienmēr var būt 100%. Ja dal, dalība valsts, piemēram, piesakās uz IGF uz 500, bet uh, tiek iekļautas vēl, iekļaut citu uzņēmumi un, eh, teiksim, tiek sasniegts 520% un tad iznāk formāli rēķinot, ka ir pārsniegts 100%, bet patiesībā jau tie tik un tā ir tikai 100% uh, pārklājuma līmenis. Uh, jādomā arī par uh, psiholoģisko pusi, lai uh, nostiprinātu pašcieņu un uh, atbildību. Tātad tas mani īpaši pārsteidza. Tālāk tikai 6% fonta līdzekļu tiek uh, izmantot administrācijas izdevumiem. Uh, īstenošanas apjoms vidēji ir 55%, un tas bija uh, viens no, viena no problēmām, par ko runā arī uh, revīzijas palāta savā ziņojumā. Nu, reālas pārmaiņas kopš šā ziņojuma ir tādas, ka dalība valstis cenšas uh, iz, risināt šo problēmu tik līdz ir iesniegt pieteikums komisijā, bet Uh, agrāk tas tā nebija, ka strādnieki būtībā uh, vairāk vairākus mēnešus gaidīja, līdz saņēma IGF atbalstu. Šie e, strādnieki jau bija devušies prom, paši atraduši citu darbu vai apmācību. Un līdz ar to īstenošanas līmenis nebija iespē, e, bija stipri zem 100%, jo strādnieku vairs nebija uz vietas. Tālāk uh, par reintegrācijas uh, mērķiem šeit tie netiek izteikti skaitļos, un šī um, pieeja varbūt ir pareiza. Bet jāsaka, mūsu saņemtie dati nav adekvāti, lai izvērtētu pasākumu efektivitāti. Tā kā būtu jāpārskata tas, kāda veida datus mēs pieprasām no dalību valstīm, neuzliekot gan papildus administratīvo slogu, bet mums būtu nepieciešama informācija, kas mums palīdzētu noskaidrot, cik uh, augsts ir reintegrācijas līmenis. Un tāpat būtu um, dalību valstīm jāsniedz atsevišķi dati par konkrētiem pasākumiem, piemēram, apmācību, kā atrast darbu, tālāk uh, uzņēmēju darbības atbalstīšana vai mentorings un par to, kāda ir bijusi pozitīvā ietekme konkrētiem pasākumiem. Protams, uh, mums būtu jāizvērtē tas, kādu datu apjomu mēs varam prasīt no dalību valstīm, un galvenais ir, lai rezultāts būtu labs. Tāpat dalību valstīm būtu jānodala ISF un IGF pasākumi. Un tāpat būtu jāveicina arī pieredzes apmaiņas starp dalību valstīm. Un tāpat partneru attieku nodibināšana starp uh, Uh, tiem, kuri jau ir saņēmušā fonda atbalstu pagātnē un tiem, kas to izmanto tagad, lai varētu mācīties no pagātnē pieļautām kļūdām un tās neatkārtot. Tāpat būtu interesanti tikties ar iesaistītām pūstēm, rīkot dažādas sanāksmes. Mm Man tik skaidri norādīts, ka ir liels atšķirības starp uh, EGF uh, pašu pamatu un uh, paplašināto lomu šīm vajadzībām, jo tās nāk no citas perspektīvas, un tas ir jāņem vērā gan EGF darbībā, gan arī EGF novērtēšanā. Un šis nostādījums tik ļoti skaisti, skaisti pausts, un es tam piekrītu. Tāpat arī esmu dzirdējis no tiem, ar kuriem es sazinājos, ka nepieciešams saglabāt šīs vajadzības EGF ietvaros. Varbūt mums vajadzētu aplūkot, paskatīties uz citām iesaistītajām pusēm, kāda centiena ir iespējama, lai iesaistītu jaunus cilvēkus EGF, vai tas varētu būt ar kaut kādām vietējām organizācijām vai jau aktīvi iesaistītām iesaistītajām pusēm un eh, šos eh, darbiniekus strādā, cilvēks, kuriem nav darba un eh, šīs vajadzības, nezinu, vai mēs to visu varam likt tā uz vieniem svariem. Viena no sarkanajām līnijām parlamentā iepriekšējā reizē bija 35% slieksnis atbalstiesīgām darbībām, darba meklēšanai, mazi mobilitātes atbalsta maksām un tā tālāk. Es savā ziņojumā norādu, ka jā, varbūt mēs varētu samazināt, pa, pazemināt to, bet iesaistītās puses, ar ko esmu runājusi, tomēr ir prasījuši nesam, nesamazināt šo slieksni, bet nu būtu interesanti zināt, ko kolēģi teiks. Es gandrīz esmu pabeigusi priekšsādātāju. 42. pāns ir ļoti svarīgs, jo tā ir atkāpe no intervences kritērijiem Esmu saņēmusi daudz komentārus, un es aplūkoju arī ziņojumu projektu no citiem kolēģiem un komitejām. Cilvēki runā par um, šī skaitļu, skaitļu samazināšanu. Un, uh, jā, mēs varētu to ierosināt, bet es domāju, ka ir svarīgi, lai mēs aplūkotu iespējas, kādas jau regulā pastāv. Tā, piemēram, es aplūkoju visus EGF pieteikumus kopš jaunā regulstājās spēkā un ir 35 šādi pieteikumi un 5 no šiem 35, tātad gandrīz 15% bija par tātad cilvēku skaitu mazāk par 500, tātad izmantojot šo 42. B pantu. Un interesanti, ka No Beļģijas eh, nāca pieteikums eh, par 5100 eh, strādājošiem vienā pieteikumā, otrā bija 939, bet bija arī pieteikums 415 un 217, tātad dalību valstis var izmantot šo elastību, kas ir regulā, lai varētu pielāgot Eh, dažādas eh, darbvietas zaudēšanas eh, situācijas. Mazie un vidējie uzņēmumi vai to strādājošie nevar ātri gūt labumu no EGF. Tātad no šī viedokļa raugoties, es nāku sklajā ar priekšlikumu un es ceru, ka gūšu atbalstu, ka kāda dalībvalsts iesniedz pieteikumu iespējams teiksim, vairākām, vairākiem uzņēmiem un sektoram kādam konkrētam, jo tur atkal konkrēti noteikumi. Varbūt, ka komisija varētu aplūkot kaut kādu templētu, kaut kādu papildus atbalsta iespēju, jo tur ir lielāks darbs uh, ieguldāms, un ja tas netiek izdarīts, tad tie, kas strādā mazos vidējos uzņēmumos, ir uh, nelabvēlīgākā situācijā. Tā vajadzētu būt interesantai diskusijai, kā mēs uh, domāsim par šo intervences kritēriju samazināšanu vai nāksim klajā ar kādiem labiem ierosinājumiem lai aplūkotu kontu 4b vai to grozītu, un visbeidzot, revīzijas prasības. Es paredzu, ka jebkurā Eiropas Savienības tiesību aktā, kur ir uh, revīzijas uh, prasības paredzētas, mēs vienmēr dzirdēsim par birokrātijas un prasību līmeni un tā tālāk, bet tikai viens piemērs saņēmu ēpastu no uzņēmuma, kas, tas ir valsts uzņēmums, kas ir valsts paspārnē, tā var izteikties, no nu, tāds kā pusvalsts valstisks uzņēmums, kas nodrošina izglītības un apmācības pasākums, un viņi saka, ka varētu būt četra veidu revīzijas iekšēji, kas pārbauda un revidē tieši un tos, tās pašas transakcijas un veic tos pašus kontrolas pasākums. Ko viņi saka? Viņi saka, viņi grib efektīvāku pieeju tā, lai tie dažādie līmeņi, kas ir atbildīgi par revīzijas un kontrolas un citu pasākumu veikšanu, uh, lai katrs veiktu verifikāciju kaut kādā noteiktā līmenī. Un ka to varētu attiecināt uz visu procesu, nevis katrs nāk un no savas puses, no savu skatījumu veic visu atkal no sākuma. Tā ka arī par šo punktu man būtu interesanti dzirdēt kolēģu komentārus, ja jūs esat dzirdējuši, saskārušies ar kaut ko tādu. Uh, Tātad, cik uh, apjomīgas var būt šīs revīzijas. Tas arī viss īsumā no manis, un es labprāt uzklausīšu kolēģu komentārus. Paldies! Paldies, Čaba Sogorkungs, uh, ēnu referents no Tautas partijas. Lūdzu, jums vārds. Čerti. <coughs> Paldies, priekšsēdētāji. Man nebūs viegli runāt pēc uh, Harkins kundzes, bet darīšu, ko varu. Šī jaunā regula saņēmusi kritiku. Un uh, paredzējis zinām elastību un paredzējis pavisam jaunas normas. Mums jāraugās, vai dalībvalsts spēs izmantot akumulēto pieredzi iepriekšējā programmēšanas perioda attiecībā uz īstenošanu un uh, gala saņēmējiem. Ziņojuma projekts ir vispusīgs pārskats par uh, spēcīgiem punktiem un EGF uh, um, pievienoto vērtību, tāpat arī par kritiku, ko fonds saņems. Un tur ir identificēti veidi, kā labāk uzlabot fondu izmantošanu. Tīpaši piekrītu aicinājumam uz labāku uh, politisko lēmumu pieņemšanu, to plānošanu un fonda izmantošanu pašreizējā formā attiecībā uz intervenci zaudētām darba vietām. Es iesniegšu grozījumus eh, un lūkšu referentēju lielāku atbalstu MVU caur dažādiem pasākumiem, kā piemēram lielāku uzsvaru likt eh, uz 8D eh, pāntu, tātad nepieciešami identificēt piegādātājus, eh, jo šobrīd notiek eh, plašs konsultāciju process eh, dažādos sektoros un atbalsts tiek sniegts pārsvarā lieliem uzņēmumiem. Nepieciešams izmantot arī komisijas identificēto praksi par uzņēmē darbības veicināšanu un uh, Jādomā arī par pašnodarbinātības eh, rādītājiem, ieviešot šādus pasākums. Paldies! Thank you, as I'm... Paldies! Ēnu referenti kā referenta no SND grupas, gribu izteikt dažus komentārus, bet jāsaka, es pavisam citā jaunā situācijā pēc Harkins kundzes ziņojuma. Ziņojums tiešām ir ļoti labs un šķiet, ka tas ir labs pamats arī tālākām diskusijām un pat jaunām diskusijām. Mums jau ir šīs diskusijas eh, bijušas, tad, kad tikāmies EGF eh, sanāksmēs. Mēs eh, redzam, ka mūsu darba kārtībā parasti ir jautājumi par efektīvu tirzniecības politiku, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un mums vajadzētu censties eh, rast sistēmas un vienošanās, kas eh, nenozīmē, ka mēs ar vienu roku dodam, ar otru atkal to pašu atņemam, un tā tad um, pastāv daudz birokrātijas visā mm, procesā komisijai jānodrošina labāks ietekmes novērtējums, tātad tirzniecības nolīgumu, lai varētu pieņemt pareizus lēmumus. Tas ir eh, ļoti būtisks sākuma punkts. Iespējams, vajadzētu pieminēt arī Eiropas Savienības kvalitātes ietvaru izmaiņu prognozēšanai un restruktūrācijām šogad Mēs eh, runāsim arī par šo ietvaru un tā īstenošanu, un kā var redzēt no pieaugošā pieteikuma skaita EGF, tad eh, ar ietvaru vien nepietiek, lai eh, ņemt vērā šo pārstruktūrēšanos ietekmi, bet, nu, mm, tas varētu būt tāds noderīgs elements, bet Iespējams, uh, referente Hārkins kundze. Viņai varbūt ir labāks plāns, labāks priekšlikums, bet uh, principā visu ir iespējams uh, diskutēt. Varētu būt, ka ir laiks atkal domāt par juridisko ietvaru attiecībā uz pārstruktūrēšanu kas būtu papildinošs EGF eh, esošajam ietvaram. Arī to mēs varētu novērtēt un vismaz eh, pārunāt. Tāpat uzskatu, ka mums ciešāk jāizvērtē, kā IGF eh, ietekme tiek novērtēta un jāizdara attiecīgās izmaiņas, lai nodrošinātu, ka šī ietekme ir atbilstoši novērtējama. Es teiktu, aicinājumu paplašināt EGF uh, tvērumu. Mums jāsaprot, kāda varētu būt uh, ietekme, un mēs jau agrāk esam prasījuši ārēju novērtējumu, un tas, uh, manuprāt, joprojām ir nepieciešams. Problēma ir tāda, ka mēs ar vienu roku dodam, ar otru ņemam, un diskusijas, kādas ir notikušas EGF sanāksmēs par šo jautājumu. Tātad ir runāts, kāda ir atbildība, kādas ir iespējas mm. Mm. tiem, kas darbojas tirzniecībā mūsu sistēmā, un, un tas varētu arī novest pie tā, par ko jau runājām iepriekšējās sanāksmēs, ka EGF vajadzētu un varbūt vairāk vajadzētu, vai, varētu izmantot tieši mazie vidēji uzņēmumi, nevis neatbilstoši to izmantot, teiksim, multinacionāliem uzņēmumiem, gluži nepareizi iemesli pēc. Arī tas varētu būt uh, noderīgs, bet nu, varbūt tāds uh, provocējošs jautājums, uh, ko mēs varētu tālāk izvērst savā darbā. Nu labi, tagad dodu vārdu Makintājers kundzei. Lūdzu, arī jūs esat ēnu referente. Thank you. Paldies, priekšsādātāji. Es runāšu ECR rēnu uh, referentu vārdā, Geriks kunga vārdā. Marijāna, protams, saprot, kāpēc viņš nav klāt, bet pirmām kārtām Mēs abi gribētu pateikties Harkins kundzei par eh, darbu pie ziņojumu, kurš mūsuprāt ir eh, izsvarots un eh, uz faktiem balstots ECR pozitīvi vērtē iespēju nodarbinātības komitejā izstrādāt šo ziņojumu, jo mēs uzskatām, ka ir svarīgi, lai visi izdevumi Eiropas Savienībā un arī EGF izdevumi tiktu kārtīgi pārbaudīti, tātad kādu, vai tie dod pievienoto vērtību. Kā jūs droši vien jau zinat, ECR ir uh, bāžas attiecībā uz uh, EGF efektivitātu un pievienoto vērtību. Tāpēc gribētu izteikt tādus vispārīgus sākotnējus komentārus Gerika kunga vārdā. Mēs negribētu, lai EGF tiktu izmantots kā instruments, kas subsidē nacionālos pasākumus. Tāpat arī neatbalstam, ka to izmanto kā instrumentu, lai rīkotos tad, kad dalībvalstis to nav darījušas, un uh, tas jau ir 18. punktā minēts. Daudz EGF pieteikumi var tikt eh, pamatot uzskatīt par tādiem patiesiem vai atbilst eh, regulā, regulas noteikumiem. Ir bijuši vairāk gadījumi nesenā pagātnē, kas ir radījuši tādas ļoti nopietnas bāžas, piemēram, Air France gadījums, kur pieteikumu varētu uzskatīt par eh, tirgu krupļojošu subsīdiju, kas galīgi nebija EGF sākotnējais nolūks un kas ir eh, C un E apsvērumos attiecīgi apspoguļots. Attiecībā uz regulas tvērumu paplašināšanu mums ir bažas, ka paplašinot tvērumu un iekļaujot, piemēram, eh, pašnodarbinātos un nīts, mēs varētu šos līdzekļus eh, pārāk safragmentēt, un tādējādi mēs mazinātu šī fonda efektivitāti. Tāpat laikā ECR neprasa palielināt EGF budžetu nekādā veidā, bet mēs eh, labprāt eh, domātu par to, kā padarīt šo fondu fokusētāku, mērķtiecīgāku, lai tiktu mazāk līdzekļu tērēts, bet efektīvāk. Priekšlikuma EGF tvērumu paplašināšana, lai ietvertu Eiropas Savienības tirdzniecības līguma potenciālās sekas, tas manā grupā radītu konkrēts bažas. 2013. gadā revīzijas palāta nāca klajā ar vairākiem vērojumiem. Daži no tiem ir aplūkot, ņemt vērā jaunajā regulā, bet ir citi, kas joprojām nav atrisināti tā, piemēram, daudzi no EGF pasākumiem varētu saņemt atbalstu no Eiropas Savienības sociālā fonda un eh, Varbūt vajadzētu aplūkot eh, iespēju, kā salikt, integrēt šos ESF eh, e un sociālā fonda eh, mērķus, vai arī ar ERDF to salikt kopā. Tas, manuprāt, trešajā punktā ziņojumā varētu atspogļoties. Tiesa ir konstatējusi, ka esošie dati nav bijuši adekvāti, lai novērtētu strādājošo reintegrācijas pasākumus. Tas rada jautājums par politika, ka tā netiek balstīta uz konkrētiem faktiem un pierādījumiem. Kad revīzijas palātas ziņojums tika publicēts 2013. gadā, sarunas jau mm, notika pilnā sparā par jauno EGF regulu 2014.20. gadam. Varbūt jāskatās, jādomā, kā līdzlikuma devēja varētu sadarboties ar revīzijas palātu, lai nodrošinātu, ka varam savus politiskos lēmumus balstīt labāk uz faktiem Un uh, gribam pateikties referentei Marianai Harkenai par viņas veikto darbu un uh, ceram, ka mēs turpmākās nedēļās varēsim konstruktīvi sadarboties. Thank you, then I'll give... Paldies. Un tagad dodu vārdu Boilas kundzei. Es jūs. Sorry, I don't... Jā, es atvainojos. Um, yeah, I too want to thank the... Arī es vēlētos pateikties referentai par viņas veikumu, sagatavojot šo uh, dokumentu uzmetumu, ziņojumu uzmetumu. Tikai vēlējos pateikt, ka tirzniecības politikas lēmumi, kur tiek pieņemti uh, Eiropas līmenī, tam ir nepieciešama vairāku DG sadarbība. Un komisijai vajadzētu paredzēt uh, iespējamās sekas, kā tirzniecības stratēģijas īstenošana varētu negatīvi ietekmēt darba vietas, un tas attiecas arī uz TTIP. Vēlējos uzdot eh, konkrētu jautājumu, vai DGF eh, īstenošana kaut ko mums ir mācījusi. Piemēram, īrijā eh, bieži vien es neredzu šos labumus, un lielākās bāžas ir tādas, ka miljoniem eiro atgriežas komisijas mantu kombaros un netiek izmantoti. Kāpēc? Un EGF, eh, e eh, Eiropas globalizācijas pielā, pielāgošanas fonds, tātad netiek izmantots. Un eh, tas pats attiecās uz šo gadu. Runājam par gandrīz pusduci miljoniem, kas tiks atgriezt atpakaļ, ja netiks izmantot līdz septembrim. Es tiešām domāju, ka vajadzētu piedāvāt sistēmu, kādā veidā palielināt procesa caurskatāmību. Un eh, es eh, apsveicu referents teikto par to, ka ir nepieciešama pieredzes apmaiņa pāri robežām, jo esam pārliecināti, ka ir varbūt tādas valstis, eh, no kurām varam mācīties, un savukārt otrādi. par eh, detaļām, kā tiek aprēķināti iespējamie izdevumi un par to, kā detalizētāk eh, to visu paredzēt, lai tiešām nauda tiktu izmantot un domāju, ka eh, caurskatāmība varētu to uzlabot. Par nepieciešamībām runājot, ir svarīgi, lai mēs izmantotu šos mehānismus, kas ir šiem nīts un eh, iesaist šajos nīts. Un eh, piekrīt referentei, ka ir nepieciešams eh, iesaistīt dažādas kopienas uz brīvprātības principiem, jo viens no principiem ir tāds, ka valsts iestādes, kurām ir ļoti daudz informācijas, uh, šo informāciju varbūt nevienmēr novada līdz tiem, kuriem šī informācija ir nepieciešama. Vēlējos dzirdēt, zinu, ka īrijā arī tas sagādā problēmas, un referenti jau to teica. Ir valsts, kuras šobrīd sāk procesu, ies, iesniedz procedūru. Varbūt, ka tā tas eh, Varbūt, ka mēs par to varētu runāt ēnu referentu sanāksmē. Un daudzgadīgās apmācību programmas, kuras ir domātas piedāvāt, kad, eh, progre, kad projekts ir beidzies. Un eh, varbūt, ka vajadzētu to piedāvāt jau brīdī, kad programma norit, jo ja eh, cilvēki piekrīt terciārās apmācības kurs, kursam, tad tas ir divi, trīs gadi Paldies referentei, paldies referentei par šo ziņojumu. Esmu pārliecināta, ka mums būs ļoti laba sadarbība. Runājot par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu. Valskundze nav. Džina Lamberts lūdzu. Paldies. Es um, esmu tikai aizvietotāja un um, īstā referenta nevar, īstā referenta nevarēja būt, bet uh, es arī vēlētos pateikties Marijanai Harkinai par ļoti labi sagatavoto ziņojumu par viņas šodienas ievadvārtiem. Līdz ar to arī man ir radies priekšstas par to, par ko mēs šeit šodien runājam. Vēlreiz paldies Marijānai par ziņojumu, un, protams, vispārējos vilcienos mana grupa to atbalsta. Bet viena no problēmām ir saist, saistīta ar, ar piešķīrumiem. Un, un, protams, šie procenti, kas ir, uz, kas ir uzlikt par griestiem, Mēs piekrītam visiem tiem, kuri teica, ka jā, mums ir jābūt skaidrībai, ka Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļi nav sava veida substitūts un plāksteris dalību valstu uh, neizdarībai darba tirgu stabilizēšanā. Tāpēc tiešām varbūt nākotnē noteikumiem vajadzētu būt skaidrākiem, kaut vai 7.2b eh, punktā, kurā ir atrunāta rīcība, kas būtu jāveic uzņēmumiem un dalību valstīm. Un lai tiešām globalizācijas fonds netikt izmantots kā sava veida aizvietotājs. No savas puses vēlējos pateikt, ka noteikti ēnu referenta sanāksmē ir jārunā par MBU. Par e, piegādas ķēdes tādu noturību runājot, tad, e, protams, e, par šo tēmu sarunu vēl būs daudz. Un visbeidzot, jūs teiktais par auditēšanu. Mūs visus interesē tāds audits, kurš efektīvi mums sniegtu nepieciešamo informāciju. Un, eh, ja mēs palielinām revīziju skaitu, tas nevienmēr mums šo informāciju dos. Tāpēc nedomāju, ka kvantitāte nodrošina kvalitāti, bet eh, noteikti mēs par to vēl runāsim un ar referentu un citiem ēnu referentiem esmu gatava sadarboties arī turpmāk, mūsu grupas referenti. Agijas kundze. Grazie, prezidente, e soprattutto grazie alla kollega Arki. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos vispirms pateikties Harkins kundzei par viņas sagatavoto dokumentu. Nu, mums ir arī komentāri, div, divas grupas - tehniskie aspekti un politiskie komentāri. Pirmkārt, šķiet skaidrs, ka komisija tad, ja dalība valstis nav sniegušas uh, kvantitatīvus mērķus, kvantitīvu informāciju par uh, reintegrāciju darbā, tad uh, tas rada tādu neskaidrību globalizācijas eh, pielāgošanās eh, fonda izmantošanai eh, arī nav šādu konkrētu mērķu, varbūt to mums vajadzētu analizēt. Tālāk komisija ir apmierināta ar 50% pārklājumu uh, līmeni, bet mums nevajadzētu apmierināties ar to, ka tikai 50% atlaisto darbinieku ir saņēmuši atbalstu no EGF vai ESF. Šeit arī nav īstas skaidrības. Tālāk cik daudz pieprasījumu tiek saņemts attiecībā uz EGF un kā tie tiek izvērtēti, cik eh, mazi eh, uzņēmumi ir palikuši ārpus šī izvērtējuma, jo tie neatbilst noteikumiem. Es dzīvoju valstī, kurā uh, darbinieku spēju skaits, eh, kas var pretendēt uz EGF atbalstu, ir zem minimālā sliekšņa. Un tādēļ mēs šo fondu nevaram izmantot. Un tad viņi cenšas saņemt atbalstu no Eiropas sociālā fonda līdzekļiem. Ja mēs to visu uh, saliktu kopā, tad mums uh, būtībā šiem cilvēkiem nekas daudz nepaliek ja viņi ir zaudējuši darbu. Tālāk 12, 2013. gada revīzijas palātas ziņojums par nobīdi laikā starp pieprasījumu un piešķīrumu ir 41 nedēļa vidēji. Un tādēļ daudz uzņēmumu vēršas pie sociālā fonda, kas darbojas reģionālā līmenī un reaģē ātrāk. Un mums jādomā ir ne tikai par efektīvākiem risinājumiem. Iedomājieties, cilvēks 50 gadu vecumā zaudē darbu, un, un tad mēs nevaram šo cilvēku nosūtīt uz apmācības kursiem, kā tas tiek darīts ar jauniešiem. Nu, šiem cilvēkiem ir ģimenes, ir uh, kvalifikācija, pat augsta kvalifikācija, uh, kas ir izmantot uzņēmumā, kurš tiek slēgts. Nu, mēs varam piedāvāt kaut kādu pārkvalifikāciju, atbalstu sniegt pārkvalifikācijas laikā. Jo šim strādniekam ir jāspēj nodrošināt iztiku ģimenei. Teiksim, ja būtu 4 eiro stundā nodrošināt, nu tad viņš ar šo naudas summu varētu tomēr uzturēt ģimeni. Uh, varu jums sniegt konkrēti informāciju, ja tas jūs interesē. Tālāk par globalizāciju. Nu, tiek uzskatīts, ka Eiropas uzņēmumi slē, tiek slēgti Eiropā tādēļ, ka neiztur uh, konkurence ar uzņēmumiem, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības. Bet, nu, jāsaka, jau liela, liela problēma ir tā saucamā delokalizācija, un to nevar aplūkot kā kaut ko atsevišķu. Tāpat uh, attiecībā uz TTIP un uh, to, kā komisija tagad cenšas palīdzēt Ķīnai iegūt tirgus ekonomikas statusu. Tagad tiks zaudēts miljoniem darba vietu. Un kā tad mēs tiksim galā? EGF, uh, nu, vai ar to pietiks? Pavisam tuvā nākotnē Eiropa sagaida milzīgas problēmas Un ir jāpatur prātā arī jauniešu vajadzības, arī mazkvalificētu jauniešu vajadzības un spēja integrēties darba tirgu. Būtībā es saskatu šeit uh, pretrunu. Kopš 2007. gada ir milzīgi pieaudzis pieprasījums pēc EGF atbalsta, bet daudzos gadījumos mēs esam pieredzējuši to, ka uh, cil, to cilvēku skaits, kas ir uh, pārkvalificējušies un atraduši jaunu darbu, uh, ir neliels. Un uh, mazie uzņēmumi vispār netiek iekļauti šajā programmā. Ko mēs darīsim ar tiem? Mums ir jāierosina kaut kas tālajošs vērienīgs. Un vai Mēs tāpat mums jādomā, vai esam darījuši visu, lai glābtu to uzņēmumu, kas tiek slēgts, un vai ir iespējams kaut kā aizsargāt uzņēmumus Eiropā, vai arī vienīgā alternatīva ir šī, šis fonds. Un tad arī uzņēmumi, kuri uh, atgriežas Eiropā, un vai arī uzņēmumi, kuri saņem Eiropas finansējumu, pēc tam pēc gada viņi pārceļas ārpus Eiropas Savienības, tad vajadzētu šo naudu atprasīt. Un e, vēl piedāvājumā ja tiek atlaists liels skaits darbinieku. Nu, mums ir jāsaka, ka mēs no darbinātības komitejā nepiekrītam šāda veida praksē, mēs to neatbalstam. Esmu gatava iesūtīt priekšlikumus Harkins kundzei, kura varēs tos izanalizēt. Māra Bisota nav zālē, bet Martēna kungs, jā, paldies. Mēs visi zinām, ka šis Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai mazinātu globalizācijas graujošo ietekmi uz eh, darbiniekiem. Uh, Diemžēl eh, likvidētās darba vietas bieži vien netiek aizstāts ar jaunām, un ir reģioni, kur ir grūti atrast darbu. Jaunieši ir spiesti daudzos gadījumos doties prom, bet eh, gados vecie cilvēki uh, paliek bez darba. Ir un tie kas cieš no globalizācijas, būtībā cieš no Eiropas Savienības komerciālās politikas. Tas ir, jū, tie, ir jūsu lēmumu upuri. Un šīs nolīgumi, kas jau ir parakstīti, vai arī par ko notiek slepeni sarunas, kā tas ir TTIP gadījumā, kā to norādīja arī Agies kundze, arī nolīguma ar Ķīnu veicina uh, to, ka tiek likvidēts liels skaits darba vietu Eiropā. Un tagad nu, mēs it kā cenšamies mazināt globalizācijas sekas, tā vietā mums būtu jāvēršas pret cēloņiem, un tie jau jums ir zināmi pašiem. Un mēs arī eh, zinām, uh, to, ka ar šo šā fonda starpniecību nauda tiek izmaksāta, bet Grieķijā, piemēram, diemžēl neviens strādnieks šo naudu nav saņēmis. Šī nauda kaut kur izkūp gaisā, un tas ir, nu, ļoti šokējoši. Un, e, Jūs arī zinat, ka e, Francija Eiropas budžetā iemaksā par 8 miljārdiem eiro vairāk nekā tā saņem, un tad šis globalizācijas fonds ļauj mums nelielā daudzumā atgūt šos, e, šos līdzekļus, ko mēs iemaksājam. Vēlos pateikties uh, Harkins kundzei par viņas veikto darbu. Tas ir ļoti objektīvs. Viņa runā par to, kas notiek, par reālo situāciju. Būtībā uh, šī situācija nedarbojas. Viņa saka, ka trūkst informācijas, lai izvērtētu situāciju. Vai arī, ka uh, ietekmes novērtējumi ir pārāk neskaidri, vai arī pārāk audita. Uh, veicēji. Nu, Irlā, Īrijā ir četri šie, šīs auditoru firmas jautājums, kas tad viņiem maksā algu un, un kam tad šī nauda, pie kā šī nauda nonāk, kur ir ieguvēji. Nu, ieguvēji ir transnacionālajie uzņēmumi, vajadzētu prasīt, lai viņi šo naudu mums atdod atpakaļ. Un būtībā nauda būtu jādod maziem vidējiem uzņēmumiem, kuri reāli rada jaunas darba vietas. Paldies! Vēl trīs deputāti vēlas izteikties, un tad komisija varēs izteikties, un tad Harkins kundze. Aicinu visus izteikties īsi, Arenas kundze. Paldies. Priekšsēdētāji gribētu teikt, ka nekāda taisnība nevar atrast kaut kādās radikāli karikatūrās, bet pirmā lieta, ko gribēju teikt, gribētu pateikties Harkins kundzei par veikto darbu. Man, diemžēl, nav tāda pati eiropeiska pieredze kā viņai. Kādu laiku jau sekoju šim dosie un uh, jādomā. Man patīk, ka Harkins kundze teica, ka Bēļģija gal galā labi izteno šī fonda dotās iestād, ies, ies, iespējas. Un eh, tas, kā Bēļģijas sistēma darbojas, lai atkal nodrošināt cilvēkiem darbu, tas nozīmē, ka ir jāsadarbojas ar sociālajiem uh, partneriem un uh, valsts un sociālajiem dienestiem un arotbiedrībām un darba devējiem ir jānāk klajā strateģiskiem priekšlikumiem, lai nodrošinātu cilvēkiem darba dienas. Mēs esam cenšies institucionalizēt dažas no šīm jomām. Uh, Un eh, daži kolēģi jau ir atsaukšies uz to, ir nepieciešams saglabāt šo papildināmības principu, un tā tad nepieciešams, lai tas nāk papildus tam, ko dalībvalsts jau dara. Tā tad ir jābūt ļoti tādiem sociāliem un uzmanīgiem attiecībā uz šo strādājošo nākotni, ņemot vērā, ka tā ir valsts, kas eh, prasa vairāk, bet saņem vairāk kā šo intervences mm, līmeni, tāpat laikā domāju, ka ir nepieciešams atgādināt šo principu, bet ja visi varbūt strādā tādā pašā veidā, tad eh, varbūt varētu darīt vairāk un labāk eh, nodrošināt eh, vietējā strādājošo vajadzības un nepieciešamības. Gribu atgādināt vienu lietu un varbūt, lai komisijai būtu skaidrāks skatījums, mēs izveidojam darba grupu par Eiropas globalizācijas fondu, par uh, Eh, iekšējiem novērtēšanas jautājumiem un vidustermiņa ārējā novērtēšana gribētu, lai varētu paskaidrot šo vidustermiņa pārskatu. Tas ir 20. slavenais pants šajā regulā, kurš šobrīd eh, rada tādu mākslīgu caurumu attiecībā uz to, ka komisija var prasīt ārējiem novērtētājiem veikt šo darbu. Ja mēs nemainam šo regulu un šo pantu, tad uh, Manuprāt, komisija būs nepieciešams eh, pamatot, kāpēc viņi eh, izmanto šos ārējos eh, novērtātājus. Tas ir arī mums, parlamentam loma, sekot regulai, un tad vai nu nepieciešams modificēt, lai dotu šo iespēju izmantot ārējos novērtējums vai arī nemaina, un tad ir jāpamato, kāpēc tiek izmantot šie ārējie novērtētāji. Par šo politikas, politikas pieeju domāju, ka fonds šobrīd ir tāda kā mm, palietīvā aprūpe attiecībā uz globalizācijas uh, fenomenu. Es uh, nepiekrītu komisārai Malmstromai, kad viņa savā jaunajā stratēģijā, savā jaunajā mm, dokumentā starptautiskajai tirzniecībai, ka viņi tur saka, ka jā, mēs zinām, ka tiks zaudēts darba vietas, bet uh, Mēs eh, ejam tālāk un EGF eh, tātad eh, par to parūpēsies. Es nepiekrītu šādam nostādījumam un skatījumam. Domāju, ka mums ir jāris šis starptautiskās tirdzniecības jautājums. Nevis nu, tā kā Martēna kungs to teica visu krāsot melnās krāsās, bet analizējot starptautiskās tirdzniecības iespējas pozitīvā gaismā, tātad no pozitīvā, no negatīvā, nenoliedzam, ka būs ietekme zināmiem sektoriem, reģioniem, kur varētu būt sekas arī nodarbinātības izteiksmē, bet vajag to jau paredzēt un paredzēt arī uh, šos uh, rekonversijas līdzekļus reģioniem un sektoriem, kurus visvairāk skars uh, šie globalizācijas mehānismi. Tātad pretēji tam, ko komisija pārādz savā stratēģijā starptautiskai tirzniecībai, es gribētu teikt, ka nepieciešams paplašināt uh, globalizācijas fonda kapacitāti, lai tas varētu jau anticipēt, paredzēt uz priekšu zināmas uh, situācijas. Mēs jau runājām par uh, Ķīnas uh, atzīšanu par starptautisku tirzniecības partneri. Mēs runājam par 250 tūkstošiem zaudēt darba vietu, 3 miljoniem uh, darba vietu sliktākā gadījumā, un to šā šādām apliesēm nāk uh, klajā uh, sektors. Tā tad, ja mēs skatāmies uz šo spektru, es domāju, ka tad ir pienācis laiks paredzēt uh, līdzekļus sektoriem un reģioniem, lai tie varētu jau aktīvi kaut ko darīt iepriekš, pirms šīm izmaiņām. Un ar 500 tūkstošiem eiro nevarēsim atrisināt šo problēmu, ir jādomā par vairāk resursiem un jādomā par lielāku kapacitāti Eiropas globalizācijas fondam. Otrā lieta par novērtējumu. Tad, kad notiek novērtējums attiecībā uz šo pārkvalificēšanās likmi vai rādītāju, tad, eh, tad var panākt diezgan eh, augstu līmeni. Ja vienā reģionā visi sektoru uzņēmumi, kas ir, teiksim, viena monosektora reģions, ja viņus skar, teiksim, globalizācijas uh, mehānisms, tad uh, 80% vairs nav iespējams, uh, un 50% varbūt ir iespējamāk, jo notiek praktiski dezertifikācija šādā reģionā. Un es domāju, ka tādā gadījumā ir jāņem vērā šī realitāte Tātad šādos monosektoru reģionos reāli pievēršot uzmanību sektoru dzīvotspējai. Un es šorīt arī tikos ar uh, Eiropas eh, vietējiem komersantiem, kas, uh, kurus netieši skar šī uh, reģiona, tā teikt, dezertifikācija. Un uh, Viņiem nav piekļuva Eiropas globalizācijas eh, fondam, un tam būs eh, tieši ietekma uz šī reģiona dezertifikāciju. Tad kādā veidā var turpināt dzīvot, pastāvēt šādā reģionā ar vietējās uh, tirzniecības attīstību, ja ir sektori, kas pilnībā izzūd. Tā, ka es domāju, ka mm, šī ir tā dimensija, kas noteikti ir jāintegrē, ne tikai domājot par uzņēmumiem un sektoriem, kas ir saistīti, be, ar reģionu, bet arī ar, kā saka, uzņēmumiem, tirzniecības uzņēmumiem, kas varbūt atrodas attālināt. Un vēl pēdējais punkts, par kuru gribētu runāt. Šie 30%, 35% ieņēmuma līmenis un intervedis tām, tām personām, kas ir zaudējuši darbu. Piekrītu, ka Eiropas globalizācijas fonds nav uh, ieņēmuma kompensācijas uh, instruments tiem, kas zaudējuši darbu Bet ir daudz grūtāk strādāt ar cilvēkiem, kas ne tikai ir zaudējuši darbu, bet kas atrodas arī nabadzības apstākļos, kas nozīmē, ka viņi vairs nespēj neko darīt, ja viņiem netiek dota kaut kāda kapacitāte gūt kaut kāds ieņēmums. Un tad uh, rodas situācija, kad tiek eh, kavēta vietēja attīstība, jo ir cilvēki, kas ir zaudējuši visu, un es uzskatu, ka varbūt jāpaliek eh, elastīgiem jautājumā par iespēju ņemt vērā uh, arī ieņēmums tiem cilvēkiem, kas ir zaudējuši ieņēmums. Tā tad arī kompensē to no šī globalizācijas fonda. Paldies! Varam Šarciekundze. Merci. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties Marianai Harkinai par lielisko veikumu. Viņa lieliski pārzina, kā darbojas šis Eiropas globalizācijas piemērošanās fonds. Uh, un viņa arī ļoti godīgi analizē šos jautājumus, un tādēļ viņa ir pelnījusi visu mūsu cieņu un respektu. Pirmais punkts, man šķiet par to neviens vēl nav runājis, tā tad es gribētu Uh, teikt, ka par šo fondu uh, daudzi nav informēti. Tas ir maz pazīstams, vai nu tādēļ, ka mēs neesam to pietiekam popularizējuši, bet jāsaka, esmu tikus uh, konstatējis, ka daudzi dalību valstu ministri nav informēti par šāda fonda eksistenci, kaut gan tieši viņiem būtu šis uh, fonds, šis projekts uh, pēc tam uh, jāpasniedz nacionālā, reģionālā līmenī, uh, atsaucoties uz uh, arēnas kundzes teikto, un vai no nu šis fonds ir maz pazīstams tādēļ, ka mēs to nepopularizējam, negribam to darīt, vai arī tādēļ, ka ir kādi citi iemesli. Es apņēmīgi iestājos par šo fondu esmu uh, sekojusi tā darbībai kopš 2007. gada, un es esmu redzējusi, kā tas uh, darbojas uz vietām, kāda ir ietekme uz uh, darbiniekiem, uzņēmumiem. Ja šis fonds tiek atbilstoši īstenots, tad tas palīdz pārkvalificēt darbiniekus uz vietas, un man ir daži spilgti piemēri par to, kā ka EGF ir izmantots, lai modernizētu uzņēmumus, uzstādītu jaunas ražošanas līnijas, pārkvalificētu darbiniekus, un viņi ir uh, guvuši, varētu teikt, otro elpu. Tā nav vienkārši kaut kāda tāda palīdzība, uh, šis fonds nodrošina reālu pievienoto vērtību. Es pilnībā piekrītu, dargā Marijāna, tam, ko tu teici par kontroli. Uh, esmu konstatējis, ka tiešām ir pārāk daudz līmeņu šajā kontrolē. Varbūt uh, varētu arī norādīt, ka šie 6% ļoti nelielais administratīvo izdevumu līmenis tāpat laikā, uh, kā tas viss sasaucas ar šo, šiem kontrolas līmeņiem un izdevumiem, kas ar to saistīti. Treškārt. Tas, ka uh, mikro uzņēmumi un mazie un vidēji uzņēmumi varētu izmantot uh, EGF līdzekļus. Ja mēs redzam, ka ja pievēršamies reģioniem vai nozarēm, kur ir grūtā situācijā, uh, tad MVU un mikro uzņēmumi ir spējuši izmantot fonda līdzekļus. Nu, man ir konkrēti piemēri eh, tekstila eh, rūpniecībā Portugālē, kokrūpniecībā Spānijā. Šeit arī mikro uzņēmumu un MVU ir eh, gūši labumu no globalizācijas pielāgošanās fonda. Un tas mums jāpatur prātā. Nevar būt, ka šis fonds nāk par labu tikai lieliem uzņēmumiem. Šajos uh, reģionos, šajās nozarēs uh, strādājošie ir arī pelnījuši iespēju saņemt līdzekļus no uh, globalizācijas pielāgošanās fonda. Un es iestājos par to, lai uh, šāda attīstība būtu skaidri redzama un tā vienmēr būtu orientēta uz uh, darbinieku pārkvalifikāciju, un tādēļ es atbalstu Marijānas teikto par to, ka ļoti svarīgi, lai mūsu rīcībā būtu precīzi skaitļi. Un uh, visbeidzot arī viens jautājums par uh, šo fondu un krīzi. Mums uh, krīzes uh, dziļākajā punktā bija iespējams panākt to, ka uh, virkne šķēršļu tika likvidēti. Un attiecībā uz zināmām nozarēm mums šī krīzes situācija joprojām pastāv, un tādēļ būtu jāturpina iepriekšējā pieeja. Un es arī Eh, iebilstu pret to, ka eh, globalizācijas fonds tiktu pielīdzināts sociālām fondām. Tas nav viens un tas pats. Uli Kristiansens. Paldies, eh, priekšsādātāji. Vēlos pateikties referentei par labu ziņojuma projektu, bet man ir viena vēlme attiecībā uz šo ziņojumu U par to, ka sešām valstīm ir jāierosina so fonda izmantošana, ja tiek uh, tas saistīts ar tirzniecības nolīgumiem Eiropas Savienības līmenī. Es uzskatu, ka tas nav godīgi attiecībā pret uzņēmumiem, kurus skar šādi lēmumi, kas pieņemti Eiropas Savienības līmenī. Nav vainīgi ne uzņēmumi, ne strādājošie, bet viņi būs tie, kas būs zaudētāji piemēram, Krievijas embargo, lai arī ietekme uz Eiropas Savienības uh, ekonomiku kopumā ir ierobežota, bet īpaši cieša uh, pārtiks rūpniecība. Un tas nozīmē, ka šai nozarei jāiznes uz saviem pleciem uh, tās izmaksas, kas saistīts ar šo konfliktu starp Krieviju un Ukrainu, tiek zaudēts daudz darba vietu. Uh, un tādēļ parlamentām būtu e, jāaicina pārskatīt šis punkts e, globalizācijas pierāgošanās fonda e, regulā attiecībā uz tirzniecības konfliktiem. Paldies, vai komisija vēlas ko piebilst pirms dot vārdu Harkins kundzei, lūdzu. Nu, es arī centīšos izteikties lakoniski. Pirmkārt, Harkins kungs, kundzes ziņojums ir ļoti uh, liederīgs un atzīst, ka uh, regulas pārskatīšanas mērķis ir labot nepilnības, kas tika konstatēts 2007.13. gada periodā. Uh, šis ir instruments, kas ir paredzēts um, ārkārtas situācijas rikstināšanai darba tirgu, bet jāsaka, ka sociālais fonds ir paredzēts, lai apsteigtu pārmaiņas, un tādēļ mēs neparedzam, ka globalizācijas fonds attieksies uz tirsniecības nolīgumu uh, Uh, ietekmi uz darba tirgu. Tam ir paredzēts uh, sociālais fonds, lai uh, prognozētu pārmaiņas. Par kvantitatīviem dalībvalsts noteiktiem mērķiem es gribu teikt, ka mēs prasām arvien vairāk informācijas no dalību valstīm, un tagad mums seši mēneši pēc intervences pabeigšanas ir jāiesniedz gala ziņojums par to. Uh, bet dažas dalība valstis uh, nevēlas uh, sniegt publisku informāciju par šiem pasākumiem. Īrija ir pozitīvs piemērs, kas publisko šādu veidu informāciju. Uh, tāpat mēs lūdzām no nacionāliem koordinatoriem, kad uh, dalību valstī tiek gatavots pieteikums, jāizmanto 4. pānta 2 punkta iespējas attiecībā uz MVU. Esam dzirdējuši šobrīd, ka ir administratīvi trūkumi sistēmā um, attiecībā uz uh, lielāku skaitu uzņēmumu iekļaušanu, tā skaitā MVU. Un mūsu koordinators sanāksmēs uh, dalību valstis uh, prezentē šādas uh, lietas un ir labāk arī jāinformē dalību valstis par šādām iespējām saņemt finansējumu. Eiropas parlaments arī ir iesaistīts katras lietas izvērtēšanā šajā darba grupā. Šobrīd termiņi ir saīsināti uh, katras lietas izskatīšanai, un līdz šim mēs varam izmantot datus un uh, Uh, atsaukties tikai uz uh, tām lietām, kas jau ir finansētas. Līdz ar to mūsu rīcībā mm, esošā informācija ir diezgan ierobežota. Komisija uh, vienmēr ref, veic revīziju, nevar būt tā, ka nauda pazūd, mēs visu kontrolējam. Uh, un uh, revīzijas tiek veiktas sadarbībā ar mm, dalību valstu attiecīgām iestādēm, panākot savstarpējo atzīšanu attiecībā uz revīzijas rezultātiem. Vēlreiz pateicamies par šo detalizēto Harkins kundze ziņojumu. Vairumā gadījumā mēs piekrītam šiem ierosinājumiem. Protams, mēs varam vienmēr visu uzlabot, bet mums ir jāgūst vēl papildus pieredzes, un mēs turpinām sadarbību ar dalību valstu valdībām. Paldies, Harkins kundz, vārds jums! Paldies, es teikšos pavisam īsi. Es eh, neatsaukšos uz tiem punktiem, ko mēs jau diskutējām. Esmu piefiksējusi visu teikto un pavisam īsi atsaukšos uz diviem punktiem, ko neesam pārunājuši līdz šim. Vienu no jūs tiem pieminējāt priekšsēdētāju par šo kvalitātes ietvaru izmaiņām un restruktūrēšanai. Nesmu pārliecināta, kā tas varētu šeit iederēties, bet uh, esam gatavi to apsvērt. Tas, uh, ko vairāk deputāti norādīja, ka mm, tas nav īsti pazīstams Eiropas Savienībā, jā, atkal būtisks komentārs, centīsimies um, pie tā piestrādāt. Tātad gan no strādājošo, gan no politiķu puses šī atpazīstamība jāveicina. Um, Arenas kundze teica, um, pievienojamība vai papildināmība. Ja mēs nevaram uh, nodrošināt šo principu, tad DGF e nedarbojas atbilstoši. Tāpat, kā daudz runātāji jau izteicās, bet grib atkārtot, ka mums ir jābūt daudz proaktīvākiem runājot par to, lai MVU un strādājošie gūtu labumu. Jā, no komisijas teiktā. Uh, Es saprotu, ka gala ziņojumi no dažām valstīm nav pieejami vēl. Es saprotu, ka mēs no parlamenta puses prasīsim, lai ziņojumi būtu caurskatām un pieejami un tā tālāk. Un Krišķensen kungs domāju, ka šīs sestās rinkopas jēga bija, ja jūs paskatāties atpakaļ iepriekšējā komisijas priekšlikumā par pašreizējo regulu, tad viņi ierosina, kā lauksaimniekiem vajadzētu būt iekļautiem Parlaments tam nepiekrita, un tajā laikā to uzskatīja vienkārši kā tādu vīģis lapu, lai piesaktos, un lai no tā būtu labumu zinām sektoru lauksaimniecībā. Doma te tāda, es saprotu, ko jūs sakat, un jūsu komentārs ir nedaudz savādāks, mēs par to runāsim vēl. Es vienkārši negribēju, lai jebkurš tirzniecības komisārs vai pašreizējais vai iepriekšējais, ņemot vērā to, ka 150 miljonu fonds gadā varētu ņemt uh, vērā, teiksim, risināt pašreizējā priekšlikuma problemātiku. Jūs runājat par kaut ko citu, jūs runājat par tirdzniecības konfliktiem, tā ka varbūt tur ir kaut kas, ko mēs varam aplūkot. Ja nepieminēju kaut ko, ko kāds ir teicis, tad uh, neusturiet uh, to tā, ka neesmu pierakstījis, bet vienkārši es negribu visu atkārtot vēlreiz, jo ir laiks uh, noslēgt šo sanāksmi. Liels paldies, jā, jūs tiešām Jūs secinājāt, ka ir ļoti tāda dziļa un visaptvaroša iesaistīšanās jūsu eh, darbā par globalizācijas eh, fondu. Tātad grozījuma iesniegšanas termiņš 25. aprīlis, tātad pavisam drīz, un eh, līdz 24. mājām grozījumi 15. 16. jūnijā nodarbinātības komitejā un plenārsēdē tas varētu tikt eh, izskatīts pēc eh, vasaras, eh, iespējams, septembra otrajā sesijā. Līdz ar to šķiet esam izskatījuši darba kārtību un tiksimies atkal rīt no rīta, pulksten deviņos, un sāksim ar tirzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Korejas Republiku. Tātad tas būs tāds labs sākuma punkts. Tiksimies rīt. Thank you.